ir pilnībā pildīt savus um, pienākumus un baudīt tiesības saskaņā ar reglamentu. Esmu uh, saņēmusi nominācijas komitejām un delegācijām šie nominācijas. Ja ne...